So, dear colleagues. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Mēs eh, sāksim divu komiteju kopīgi organizēto sanāksmu - ekonomikas un monetārās komitejas kopīgi ar pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju. Paldies Klodam, ka mums ir šī lieliskā iespēja un kā jau jūs redzat darba kārtībā. Šodien mēs e, izskatīsim vairākus jautājumus, e, kas ir saistīti ar komisijas deleģēto regulu un ar naudas atmazgāšanas direktīvu saistīto, saistītajiem jautājumiem. Tātad saistībā ar Šrilankas, Trinidādas, Tobago un Tunisijas iekļaušanu pielikuma pirmā punkta tabulā. Mūsu vidū ir e, komisijas pārstāve Tīna Astola, un arī trīs pārstāvi no Tunisijas puses - Muhameds Rida Čalgunga kungs, kas ir Tunisijas finanšu ministrs. Mūsu vidū ir arī Sabre Mačtobils, kas ir ārlietu ministrs. Un eh, arī Šrilankas eh, vēstnieks Pereiras kungs un Konijas Konelijas, kas ir Trinidadas e, un Tobago republikas vēstnieks. Tā tad e, visiem nepietika vietas prezidijā, un mēs e, dabūsim mainīties. Bet vispirms dodu vārdu Tunisijas finanšu ministram. Jurovs kundze nevarēja ierasties, komisāri Jurov nevarēja ierasties šovakar, bet eh, deputāti ir saņēmuši komisijas eh, paziņojumu par šo jautājumu. Uzreiz vēlētos piebilst, ka deklarācijā skaidri parādās, ka Tunisijas iekļaušana šajā, šajā sarakstā ir saistīta ne tikai ar mums visiem zināmajiem iemesliem, tā tad eh, mums ir ļoti ciešas saiknes ar Tunisiju Eiropas Savienībai. Tunisija ir sava veida tiesiskuma un demokrātijas modelis visā reģionā. Bet eh, īpaši vēlētos uzsvērt to, ka Tunisijas iekļaušana pielikuma pirmajā punktā ir dažādu nepatīkamu laika un procedūālu notikumu kopums. Mēs e, zinām, ka Tunizija naudas atmazgāšanas likumdošanā ir pieņēmusi vairākus e, nopietnus likumus un arī smagi strādā. Īpaši tas būtu jāuzsaka pēdējo gadu, mēnešu, nedēļu laikā bet Tunisijā ir pavisam skaidrs rīcības plāns, lai cīnītos pret šo sērgu. Tātad par Tunisiju runājot, mums ļoti uzmanīgi jāizvērtē lieta būtība, un, protams, komisija savā neatkarīga izvērtētāja kapacitātē ir darījusi visu, kas tās spēkos. Tātad. Um, Arī abas pārējās valsts ir pietiekami akūtas, bet vēlreiz iemesls, kāpēc mēs esam sapulcējušies šeit šodien, ir, lai galvenokārt uzmanību vērst uz Tunisijā notiekošo. Tagad vārds Klodam. Paldies, un es atvainojos kolēģiem, ka mēs sākām faktiski ar 15 minūšu nokavēšanos, bet nu tad izmantosim vēl efektīvāk mūsu rīcībā esošo laiku vai atsauc uz uh, reglamentu. Runātājs runā bez mikrofona, tūlk nedzird. Sorry, uh. Viegas kungs. Tātad mēs esam saņēmuši rakstiski jūsu iesniegto punktu par koordinatoru, sanā, koordinatoru sanāksmes izskatītajiem jautājumiem. Un mēs izskatīsim jūsu interesējošo lietu pēc sanāksmes beigām. Tātad jā, es neesmu jūs aizmirsis. Paldies, Gotjērī kungs. Morais kungs turpina. Tā tad jā, vēl pēc šīs sēdes ir paredzēta vēl viena sēde, bet eh, par to pēc tam. Bet tagad par mūsu patreizējo darba kārtību. Tīna Astel no DJ Just, pēc tam došu vārdu Tunisijas, Šrilankas un Trinidādas un Tobago pārstāvjiem. Ja visi tiešām pieturēsies pie viņiem atvēlētā laika, tad eh, visiem būs iespēja piedalīties debatēs. Tātad, došu vārdu Stastols kundzei, 5 minūtes lūdzu. Komisijas vārdā lūdzu. Godātie deputāti, jūsu ekscelences, ļoti interesanti, ka mums ir iespēja diskutēt par šo deleģēto aktu. Priekšsēdētājs saka, ka jāieslēdz mikrofons, bet runātāja mikrofons ir ieslēgts. Es eh, ļoti augstu novērtēju Eiropas parlamenta ieinteresētību šo jautājumu sakārtošanā. Abas institūcijas ļoti augstu saprot to, ka cīņa pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu ir ļoti akūti risināms jautājums, un tāpēc eh, naudas atmazgāšanas direktīvai šeit ir spēlējama ļoti būtiska loma. Un e, šodien vēlāk jūs e, balsosiet par trīs e, valstīm. Direktīvas darbība ir ļoti svarīga, un kā jau es teicu, jums tika izsūtīts komisijas paziņojums šajā aspektā. Vēlētos uzsvērt vairākus momentus šajā deklarācijā, īpaši, kas ir saistīts ar Tunisiju, jo Tunisija ir bijusi rezolūcijas e, priekšlikuma galvenā tēma. Un vēlētos pateikties, ka šobrīd mūsu vidū ir arī Tunisijas finanšu ministra Šagokungs, kā arī Šrilankas un Trinidādas un Tobago vēstnieki. Paldies! Darbs ir ilgs, e, divi ar pus gadus. Mēs esam uzraudzījuši situāciju 2017. gada novembrī finanšu darba grupas eh, locekļi nonāca pie secinājuma, ka Šrilanka, Trinidāda un Tobago un Tunisija joprojām nav sasniegusi strateģiski pietiekami labu situāciju terorismu finansējuma apkarošanā un naudas apmazgāšanas eh, apturēšanā. Šajā darba grupā mēs eh, kopīgi ar Eiropas Savienības dalību valstīm nolēmām uh, stratēģiski rīkoties sekojoši. Visās šajās trijās valstīs stratēģiskās nepietiekamības ir būtiskas. Finanšu sektora uzraudzība, nefinanšu sektora uzraudzība un atregulējums patiesā labuma guvēja uzrādīšana, kas eh, parlamentam ir tikpat svarīga kā komisijai Eh, finanšu izmeklēšanas eh, nozīmīgums, eh, kā arī sankcijas pret terorismu finansēšanu, kā arī nevalstisko organizāciju finansējumu izsekošana un konkrēta rīcība pret finansējumu proliferāciju. Veselā virknē nozaru tika konstatētas nepilnības arī Šrilankā, Trinidādā un Tobago. Uh, Šīs nepilnības atzīst arī trīs iesaistītās valstis, kuras ļoti augstu politiskā līmenī ir mēģinājusi ar šiem jautājumiem strādāt. Balstoties uz manis tikko teikto, šīs valstis tika ierakstītas tā saucamajā pelēkajā sarakstā, un balstoties uz komisijai pie, pieejamo informāciju. Komisija decembrī nolēma ierakstīt šīs trīs valstis augsta riska valstu sarakstā, balstoties uz eh, naudas atmazgāšanas direktīvas 9. pantu. Un šodien padome piekrita komisijas sarakstam. Komisija ļoti augstu novērtē komisijas eh, Tunisijas politisko apņēmību. Valsts ir nostājusies uz eh, pareizā ceļa, lai īstenotu mūsu kopīgi sagatavoto rīcības plānu. Īpaši komisija vēlētos uzsvērt, kā jau tas eh, parādījās mūsu kopīgi organizētajās eh, sanāksmēs, īpaši 11. janvārī Sanktpēterburgā notikušās sanāksmes secinājums. Uh, Mēs ļoti augstu novērtējam Tunisijas eh, centienus. Tāpēc eh, komisija ir eh, gatava palīdzēt Tunisijai, lai mēģinātu palīdzēt īstenot šās rīcības plānu vēl neiz īstenotos punktus. Un kad Tunisija Mums lūgs palīdzību, esam gatavi to arī izskatīt. Eiropas Savienība un Tunisija ir noslēgusi privileģētās partnerības līgumu un mums ir ļoti cieša sadarbība. Tāpēc Eiropas komisija sniegs savu atbalstu, nodrošinot, ka brīdī, kad tiks noteikti visi vājie punkti un Tunisija būs gatava tos risināt, tā tiks izņemta no šī saraksta. Ņemot vērā eh, direktīvas 9. punkta īstenošanu, komisija ir darījusi visu, kas tās spēkos, un tā kā tā ir prioritāra valsts, tad 18. gadā komisija ir gatava pārskatīt savu lēmumu, atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Zīm. Eh, paldies, paldies, ka pieturējāties pie jums atvēlētā laika, un tagad došu vārdu Tunisijas finanšu ministram, bet lūdzu ilgākā 5 minūtes. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, godājamie Eiropas parlamenta deputāti. Vispirms es Tunisijas valdības vārdā vēlos pateikties Ekonu Lībē komisijām un Eiropas parlamentam par uzaicinājumu izteikties par mūsu darbu cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansējumu. Pret šīm divām parādībām mūsu valsts cīnās ikdienā, bet jau no paša sākuma paudīšu pilnīgi skaidri, ka eh, mēs bijām pārsteigti par 13. decembra publikāciju, kurā Tunis ir nosaukta starp uh, augsta riska valstīm šajā jomā, jo mana valsts ir iesaistījusies un pirmkārt politiskā līmenī visaugstākajā Eh, pasākumos, tāpēc eh, jūtamies izbrīnīti par to, ka Tunisija tiek pakļauta eh, pastiprinātai uzraudzībai. Pēc visie, visām sanāksmēm Bahreinā, Sanktpēterburgā, pēc Tunisijas veik, veiktā progresā. Turklāt Tunisija, kura ir viena no pirmajiem terorismu upuriem, vēršas pret parādībām, kuras uh, skar mūsu reģionu un tāpat mēs esam pārsteigti par šādu lēmumu. Protams, mēs saprotam mūsu pirmā partnera Eiropas Savienības bažas, lai vērstos pret šādām parādībām, taču šeit ir runa par mūsu kopīgo cīņu. Mēs uzskatām, ka ir netaisnīgi un nepamatot Tunisijas iekļaušana šajā sarakstā, kas ir veikta automātiskā veidā un ka nav veikts, e, ņemts vērā Tunisijas veiktais. Turklāt nav veikts, e, nav ņemts vērā mūsu līdz šim paveiktais runātājs tiek e, lūgts runāt mazliet lēnāk runātājs atkārto. Mēs pilnīgi noteikti saprotam mūsu galvenā partnera Eiropas Savienības eh, eh, pūliņus vērsties pret šīm parādībām, bet ir jāsaprot, ka tas ir, eh, tā ir mūsu kopīga cīņa. Un mēs uzskatām, ka nav taisnīga un nav pamatota Tunisijas automātiska iekļaušana šajā sarakstā, neņemot vērā procesa dinamiku un panākto progresu. un ņemot vērā to, kas ir jau paveikts. Turklāt Tunisija tiek uzskatīta kā tāda jurisdikcija GAF, ATF e, izpratnē, kura veids pasākumus. Tika sagatavot ieteikumi e, veikt grozījumus, un Turicija ir iekļauta uh, Eh, citas uzraudzības sarakstā, kuriem eh, GAFI jeb FATF nepieprasa pastiprinātu uzraudzību, kas, mūsuprāt, ir spēcīgs veistījums, ko aicinām arī jūs ņemt vērā. Godējamie Eiropas parlamenta deputāti, mūsu valdība ir gatava ņemt vērā saistības, ko tā ir uzņēmusies, un ir sagatavots precīzs, detalizēts darbu kalendārs, lai varētu īstenot pasākumus, eh, kuri tiks pabeigti vēlākais šī gada aprīlī. Pēdējā sanāksme janvārī Sanktpēterburgā, kad tikās FTF valstis, un pēc valdības eh, dekrēta publicēšanas par teroristu avāru iesaldēšanu, uh, Un par finansiālām sankcijām pasākumi ir veikti, tāpat ir stiprināti resursi gan informācijas sistēma, gan cilvēku resursu ziņā. Tāpat ir sagatavota risku kartogrāfija un sagatavot risinājumi. Uh, dažādu risku mazināšanai. Darbs pie tiem tiks pabeigts pirmās uh, kvartāla laikā. Tāpat arī tiek veidotas, uh, ir izveidota uh, izziņas darba grupa Tāpat Tunisija līdz 6. aprīlim sagatavos grozījumus likumā par eh, komercreģistru un likumā par cīņu pret terorismu, kur tiks iestrādāt pasākumā tiecībā uz ieroču neizplatīšanu. Turklāt, tīri tehniski runājot, Tunisija ir ieguvusi savu reitingu rezultātus pēdējā Menagafi sanāksmē e, decembrī Bahreinā. Ziņojums par šo reitingu ir publicēts 16. decembrī, jeb nedēļu pirms deleģēta akta e, sagatavošanas dažādi e, leģislatīvie teksti ir koriģēti, t, t, un Tunisija no 40 gafī rekomendācijām ir atzīta par atbilstošu 16. Tāpat pārējās jomās, lielās eh, līnijās mūsu darbs atbilst. Tāpat arī mēs rīkojam atbilstoši Eiropas eh, citiem leģislatīvajiem tekstiem un esam panākoši ievērojumu progresu kopš 16. gadu. Un jūsu priekšā mēs apstiprinām mūsu uh, apņemšanos pabeigt līdz aprīlim mūsu FATF darba plānu. Eiropas komisija, kuras rīcībā nav savas metodikas šī darba izvērtēšanai, GAFI izpratnē ir pa, pie, piedāvājusi īstenot pret Tunisiju pastiprināts uzraudzības pasākums, tādā veidā tas skaitētu mūsu attiecībām ar Eiropas Savienību, ar kuru norit 80% mūsu tirzniecības kā arī apgrūtinātu nesen uzsāktos eh, reformēšanas darbus. Savukārt Tunisija savos eh, nolīgumos ar Eiropas Savienību, eh, savos brīvās tirdzniecības nolīgumos, kas ir pilnīgi un pastiprināti, pievērst lielu uzmanību uh, minētajiem aspektiem. Savukārt, privileģētās partnerattiecības, kas saista Eiropas Savienību un Tunisiju, pirmo vidusjūras baseinu valsti, kas ir noslēgusi asociācijas nolīgumu ar Eiropas Savienību, būtu ideāla la, vide, kurā mēs varētu rast risinājums visām problēmām caurskatāmā un anticipētā veidā. Godējumi deputāti, vēlreiz Es gribētu atkārtot Tunisijas valdības e, prioritāti šī gada pirmā ceturkšņa laikā pabeigt darbu pie nepieciešamiem grozījumiem un norādīt, kā Tunis ir gatava cīnīties pret naudas atmazgāšanu un pastiprināt cīņu pret terorismu finansēšanu. Un ar šo spēku mēs vēršamies pie Eiropas institūcijām, pie Eiropas tautām, lai tās pārskatītu savu lēmumu iekļaut Tunisiju pastimtātās uzrādzības sar sarakstā. Mēs uzskatām, ka vēsture to pratīs novērtēt. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies eh, ministram un tagad eh, Šrilankas vārdā Rodnijas Perēra lūdzu. Thank you very much. Paldies, godātie sēdes vadītāji, Šrilankai prieksēdētājs. Tā tad. Es atvainojos, ka jūs nesēžat prezidijā. Tas perfect, fine, thank you. Paldies, paldies, nekas, es runāšu no šejienes. Šrilanka un Eiropas Savienība vienmēr ir bijuši, tai starp mums valstīm ir vienmēr bijusi cieša sadarbība, Burtis pirms desmit valstīm Šrilankas un Eiropas Savienības eh, kopīgā darba grupa tikās, un eh, Eiropas parlamenta dienvidā Āzijas delegā, delegācija viesojās Šrilankā, un pagājušajā gadā mūsu delegācija viesojās Briselē, lai konkrēti runātu par budžeta momentiem, eh, proti kā Šrilankas parlaments varētu labāk uzraudzīt šās valsts publiskās finanses. Sarunas eh, vienmēr ir notikušas starp eh, institūcijām, kā Šrilanka varētu mācīties no Eiropas Savienības. Tāpēc eh, es ļoti augstu novērtēju Libe un Ekon komiteju kopīgi organizētās sēdes uzaicinājumu godātie sēdes vadītāji, ir pilnīgi skaidrs, ka finanšu, ka šīs te FATF plenārsēdē, kas notika Argentīnā, Šrilanka, tika definēta eh, kā valsts, kurā vēl joprojām ir nepilnības eh, noziedzīgu darbību apkarošanā finanšu nozarē. Ņemot vērā FATF lēmumu, Šrilankas premjerministrs rakstiski griezās pie darba grupas, apliecinot savu vēlmi mainīt kā likums, tā arī rīcību, lai pilnībā cīnītos pret naudas atmazgāšanu un pret terorismu finansēšanu. Pēc tam ACAG ir sagatavojuši Šrilankai īpašu rīcības plānu. Un e, mēs e, jau esam panākuši ļoti daudz šā rīcības plāna īstenošanai dzīvē. Ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka Nacionāla koordinēšanas komiteja ir izveidota Šrilankas valdībā, lai šā rīcības plāna īstenošanu cieši novērotu. Un parlaments ir gatavs apliecināt Eiropas parlamentam, ka šis rīcības plāns tiks izpildīts laikā. Tas, ka Eiropas komisija ir nolēmusi pamainīt, fat, pamainīt um, regulas pielikumu saskaņā ar FATF ieteikumiem. Mēs saprotam, ka cīņa pret terorismu un naudas atmazgāšanu notiek ciešā sadarbībā ar komisiju. Šrilanka uzskata, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izstrādāt pašai savu metodoloģiju, kā palīdzēt augsta riska trešajām valstīm, lai mēģinātu tām palīdzēt sakārtot tiesvedību, kā arī palīdzētu cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Esmu gatavs jums apliecināt, ka Šrilanka darīs visu, kas tās spēkos, lai izpildītu starptautiskās saistības. Priekšsēdājs, paldies! Un tagad dod vārdu Kolinam Konlijam, kas runās Trinidadas un Tobago republikas vārdā. Un atkal atvainojos, ka jūs nesēžat prezidijā, bet tas mums aizņemt vēl aizvien laika, ja, jūs, ja mēs rotētu. Ladies and gentlemen. Lās paldies, dāmas un kungi, godātie parlamenta deputāti. Es gribēju runāt par daudzēto regulu, kas tika pieņemta pagājušā gada 13. decembrī, kas groza direktīvu, kura um, parāds iekļaut uh, šīs valsts sarakstā, runājot par uh, šo te augsta riska trešo valstu sārakstu, kam ir būtiski trūkumi uh, cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Uh, Trinitāda un Tobago saprot, kāda ir draudi naudas atmazgāšanā un terorisma uh, finansēšanā un kādu draudu ir arī uh, masu iznīcināšanas ieročiem, un līdz ar to mēs esam uh, apņēmušies īstenot FATF principus un metodoloģiju. Trinitāda un Tobago uh, šādu apņemšanos uh, demonstrēja dažādās tikšanās reizē Mēs eh, bijām pirmā valsts eh, um, Karību, FATF un viena no pirmajām valstīm pasaulē, kas īstenoja izvērtēšanas procesu. Un eh, mēs esam uzsākuši nebijušu procesu, liekot uzsvaru uz ML sirtī sistēmu efektivitāti. Uh, Un 2016. Uh, gada jūnijā tika izveidots uh, un publicēts uh, novērtējums ziņojums, un mēs izpildījām kritērijus divos pārskatu procesos. FATF, starptautiskās sadarbības pārskata grupas grupā. Un um, šeit ir jāmonitorē progress un uh, jāievēro uh, kritēriji, un tas viss ir identificēts uh, mūsu dokumentos. Mēs bijām viena no uh, pirmajām valstīm, kas uh, veica šo observācijas periodu, un pēc gada novērošanas perioda FATV konstatēja, ka mēs esam guvuši progresu būtiskās jomās, uh, un ir konkrēti rezultāti nacionālā riska politika un koordinācija, otrkārt uzraudzība, treškārt preventīvie pasākumi un ceturtkārt eh, finanšu izlūkošanas izmantošana. Uh, Um, un FATF arī pozitīvi atzīmēja, ka Trinidāda un Tabāgo uh, ļoti pozitīvi ir strādājusi, uh, lai uh, risinātu vēl um, pastāvošās nepilnības saskaņā ar rīcības plānu, kas tika pieņemts 17. gadā. Tur ir virkne kritēriju, kas ir jāsasniedz vidējā un ilgā termiņā saskaņā ar noteikto laika grafiku grafiku. Mēs esam uz uh, laba ceļa, lai izpildītu mūsu saistības. Mēs turpinām sadarboties ar FATF un CFATF. Un uh, mēs uh, arī risinām pastāvošās problēmas, ja mums ir administratīvais mehānisms, un mēs arī identificējam, kādus likumdošanas grozījumus mēs varētu veikt. Uh, Valdība turpinās strādāt pie diviem galvenajiem likumdošanas aktiem, kas ir vērsti uz eh, trūkumu novēršanu, un tie tagad tiek skatīti parlamentā. Pirmkārt ir eh, jāatzīmē, ka eh, preterorisma um, likuma grozījumi stiprinās preventīvos mehānismus, kas ir noteikti šajā tiesību aktē, lai uh, vērstos pret uh, finansējumu, kas ir vērsts uz terorismu. Uh, un uh, mēs tādējādi arī izpildīsim mūsu starptautiskās saistības un uh, tādējādi Trinidāda un Tobago dos savu ieguldījumu cīņā pret globālo terorismu. Otrkārt, uh, likums, kas šobrīd tiek senātā apspriests, tas ir pieņemts arī pārstāvju palātā un tas atcels ierobežojumus 22. sadaļā runājot par sadarbību nodokļu krāpniecības gadījumos un tādējādi dos iespēju iegūt informāciju un uh, identificēt uh, mm, kontu turētājus. Un tādējādi varēs uh, tiesāt uh, um, naudas atmaskāšanas pārkāpumus. Un eh, mēs ceram, ka tādējādi varēs uzlabot eh, um, tiesu darbu šajā jomā. Mēs esam arī vai guvuši progresu vairākos likumdošanas projektos. Mēs esam viena no piecām valstīm, kas tiks iekļauts atbilstības dokumentā. Mēs uh, uzskatām, ka FATF atbilstības dokuments ir nepareizi iztūkots. Mēs uh, saprotam, ka šī dokumenta mērķis ir uh, visām uh, valstīm uh, uh, cīnīties pret trūkumiem un uh, novērst šos trūkums, kas pastāv attiecīgajās valstīs. Un atbilstības dokuments uh, norāda arī uz to, ka mūsu valsts ir augstā līmenī apņēmusies uh, veikt pasākumus, lai novērstu trūkumus mūsu likumdošanas ietveros. Priekšsēdētājs lūdzu runātāju pabeigt. Mm, varētu lūdzu man vēl vienu minūtu piešķirt. Vēl vienu teikumu vai divus, saka priekšsēdētājs mēs eh, citādāk nevarēsim koordinātoru vidū apspriesties, tāpēc lūdzu jums eh, teikt pēdējo teikumu. Lielas paldies priekšsādētāji, es pilnīgi noteikti ievērošu jūsu ierobežojumus, es vienkārši gribēju pateikt, ka Trindāda un Tobago ir apņēmusies augsta līmeņa dialogu īstenot eh, un apņēmusies iesaistīties šajā procesā, un mūsu parlaments uh, ļauj mums uzņemties saistības visaugstākajā līmenī. Lietas paldies, vēstniekungs. Tagad pāriesim pie koordinatoriem. Un uh, lūkšu neiespējamo lūdzu katram izteikties viens, divu minūšu ietvaros. Nu labi, maksimāli divas minūtes, bet ne vairāk. Un tad varēsim uh, uzklausīt gan Ekon, gan Libe koordinators. Ja nemaldos, daži vēl nav ieradušies, un tad redzēsim, kā ies. Balts kungs um, no ETP. Liels paldies, eh, priekšsēdētāji. Es eh, runāšu vāciski. Pāls kungs ir ekonu koordinators. Um, es pirms gribētu um, eh, tiem valstu pārstāv tātad atsevišķas valsts neiekļaut šajā sarakstā. Paldies priekšsādātāji. Paldies, Balca kungs, un tagad DTP e Libe. Es ne, viņa neizteiksies, tāpēc, ka es pilnībā piekrītu Burkhardam Jā, tad tagad eh, Cīpels kundze no sociāldemokrātiem Lībe, un tā arī turpināsim. Divas minūtes, lūdzu. Jā, paldies. Liels paldies priekšsēdētāju un paldies, ka ir šī eh, viedokļa apmaiņa ar visām šīm trim valstīm. Uh, Un es ļoti precīzi, ka viņi ļoti aktīvi ir iesaistīti šajā darbā, lai izpildītu kritērijus un uzlabotu situāciju. Nav, ska, nav šaubu, ka viņi ir tiešām apņēmušies to darīt. Un tomēr es šobrīd neredzu, kā mēs varētu būt pārliecināti, ka šie pasākumi uh, dzirdu solījumu no kādas dalībvalsts, ka mēs būsim gatavi aprīlī, es neusticēšos viņiem, es teikšu, jā, nu tad dariet, un tad, kad jūs būsiet gatavi pabeigotājumam, mums um, ir laba sadarbība un labas attiecības ar šīm trim valstīm, un ar Tunisiju mums ir privileģētās partnerattiecības, un mēs tās, un tāpēc man ir bāžas, vai mēs varam. Uh, Um, um, balsot pret šo delegēto aktu, bet es gribēju pajautāt komisijai, vai viņi, un tāpēc man ir bāžas, vai mēs varam uh, balsot pret šo delegēto aktu, bet es gribēju pajautāt komisijai, vai viņi. To opozīciju. Paldies, ekon koordinators ir Ramons Tremosā. Nē, saka priekšsēdētājs, es dodu katras komitejas eh, koordinatoriem vārdu. Un nākamais - libet. Jūs varat dot vārdu tiem, kuri to prasa. So Audi... Tātad nākamais eh, Alda koordinators nevēlas izteikties. Vai pareizi sapratu? Vainojos. Tad es dodu nākamajam ekonu koordinatoram vārdu. Un kurš tas lūdzu būtu? Tremozes kungs. Man ir vienalga, kādā kārtībā jūs dodat vārdu. Es tikai vēlējos pateikt, ka vispirms runā ECR koordinators un pēc tam Alde, bet ja Tramozes kungs vēlas būt pirmais, es tikai vēlē, vēlējos pateikt, ka jums ir jādod eh, pēc grupu lieluma vārds koordinatoriem. Because... Es eh, nevēlos tā kā pēc eh, Alde koordinatoram būtu jārunā pirmajam, bet nu tad beigsim tagad par to cīkstēties. Tramoza, lūdzu, vārds jums es tās eh, deputāts, bet gan koordinatoru vārdā. Nu labi, Tremozes kungam vārds tagad. Jā, pavisam ir visā. Es eh, esmu, eh, es neticu FATF, tāpēc es neesmu pār. Tā tad, piemēram, Tunisija salīdzinot ar kaimiņos esošo Lībiju situāciju jau ir dramatiski atšķirīga. Parlamentā mēs esam pieņēmuši divas direktīvas, kā jau es teicu, bet eh, VIF tieši tāda ir situācija, un es piekrītu tam, ko teica Luka kungs. Mums eh, vajadzētu deleģētos eh, aktus katrai valstei atsevišķi, jo ir tiešām jāņem vērā un jāizsver dažāda argumentācija. Es gribētu dzirdēt no komisijas, Tātad, godīgi runājot, es nesmu apmierināts ar jūsu sākotnējiem vārdiem, jo, manuprāt, tie ir pārāk birokrātiskas dabas. Tātad, eh, sākotnēji, kaut vai runājot par kuros ir eh, norādīti patiesie labumu guvēji, uh, Tātad, ja kriteriji būtu tādi, cik daudzus vajadzētu iekļaut šajā sarakstā, ja valstis nenorāda patieso labumu guvēju, tad šajā sarakstā būtu ne tikai Tunisija. Citi jautājumi tām valstīm, kuras nav šajā sarakstā. Tātad komisija, pasakiet skaidri, pasakiet kaut ko citu, jo man nepatika jūsu ievadvārdos minētā argumentācija. Okay, take, um, just... Vai mēs varētu tagad uzklausīt atbildes no komisijas un no trim vēstniekiem? Nu, vispirms sāksim ar komisiju, divas minūtes. Nu jā, varbūt ar uh, nedaudz uh, rezervīti, trīs, četras minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Es ceru, ka atcerēšos eh, jautājumus, ja ne, tad eh, atgādiniet man pirmkārt par uh, laiku. Mēs nevaram pateikt konkrētu datumu, jo mums ir jāpārbauda likumdošana, un tad, lai uh, izņemtu valsti no sāraksta, mums ir jāiet cauri procedūrai, kas nozīmētu arī apmeklējumu uz vietas, un mums ir jākonstatē, ka tas viss tiešām darbojas. Te nav runa tikai par saistībām, bet par funkcionējušu likumdošanu. Tad par eh, jautājumu par attiecībām starp FATF sarakstu un mūsu pašu novērtējumu. Mēs strādājam eh, pie metodoloģijas, lai varētu veikt novērtējumu, un pirmos eh, novērtējumus par pirmajām valstīm varēsim veikt gada beigās, un tie būs papildinoši FATF sarakstam. Uh, Kas attiecas uz patiesā labumu govējiem, uz to bija atsauc ne tikai mūsu noteikumos, bet arī diskusējās uh, FATF. Kāpēc Tunisija? Kalendārs saskaņā ar kuru FATF uh, novērtē dažādās valstis, eh, ir pieņemts saskaņojot to ar valstīm, un Tunisija ir pieņēmusi, ka tā ir šajā laika grafikā. Šajā kalendārā citas valstis arī ir iekļauts, un tās tiks novērtēts, un tāpēc droši vien arī citas valstis redzēsiet, ka tās tiks pievienotas sarakstam vēlāk. Kas attiecas uz uh, šīs te iekļaušanas uh, ietekmi. Tas nav sots, šeit ir runa par papildus uh, pārbaudēm, tā nav tirzniecības aizliekšana, tas arī neaizliedz sniegt atbalstu, palīdzību valstī, un tāpēc tās nav uh, tāds tik spēcīgs pasākums kā citi pasākumi. Tālāk par to, vai uh, Mums bija informācija novērtējumam, jā, mums bija šī informācija, mēs to izskatījām, un uh, līdz pat šodienai mēs uh, skatījām šos materiālus, un saskaņā ar to visu joprojām vēl ir trūkumi. Un te nav runa par skaitļiem, te, protams, ir runa par to, cik uh, nozīmīgas ir šīs lietas. Un es jau atbildēju uz jautājumu par Lībiju. Tas ir jautājums, kas tiks skatīts vēlāk. Un uh, mūsu pašu novērtējumu kalendārs uh, ir jau sastādīts uh, gada beigām. Ko es aizmirsu? Tātad Lukas kungs runā par atsevišķu valstu vērtēšanu. Cik uh, um, valstīs pasaulē ir šīs uh, reģistrs par patiesā labumguvējiem. Kā jau es minēju, mēs uh, izvērtējam uh, valstis noteiktajā secībā, FATF to arī dara saskaņā ar noteikto plānu, un tāpēc mēs to skatīsim. Ir arī citi jautājumi, ir uh, nefinanšu sektora regulējums un uzraudzība, kas ir viens no trūkumiem, ko esam konstatējuši. Uh, tātad ne tikai šī te patiesā labumguvēja. Kas attiec uz aktu, mēs droši vien uh, pieņemtu uh, vienu deleģēto akti, aktu ar dažādām valstīm, kurām ir jābūt uh, šajā sarakstā. Jūs runājat par vadlīnijām finanšu sektoram. Nē, nē, regulējums un uzraudzība nefinanšu sektora regulējums un uzraudzība. Labi, tātad labs uh, jautājums, uz kur atbildēt. Un kolēģi, um, vēstnieki, sāksim ar ministru kungu no Tunises, ko mēs esam panākuši un ko turpinām panākt, eh, ir tiešām būtisks. Tas Eiropas komisijai būtu jākonstatē lai nodrošinātu, ka mēs paliekam uz pareizā ceļa, ir jāveido konstruktīvs dialogs. Šrilanka ir valsts, kuru plānus, kā stiprināt demokrātiju, nodrošināt tiesiskumu, tas ir ļoti svarīgi, un par šiem jautājumiem mēs visu laiku uzturam dialogu ar Eiropas institūcijām. Uh, Un tāpēc mēs augstu novērtot, ja tas tiešām tiktu arī ņemts vērā, jo ir izstrādāts mehānisms, kā runāt par šiem jautājumiem, lai varam pilnībā ievērot mūsu. Liels paldies priekšsādātāji, ka devāt man atkal uh, iespēju izteikties. Es gribēju tikai īsi uzsvērt, ka kopš es ierados šeit, kā uh, um, vēstnieks Eiropas Savienībā, manas uh, attiecības uh, ar Eiropas uh, komisiju ir bijušas ļoti lietišķas, tas ir dialogs, koordinācija, un mums ir jāuzdod jautājums uh, priekšstādātāji, vai šis process ir ievērots. Un, tātad trīs dienu brīdinājums mums tika izsniegts Cik zinu, tad nekad ar komisiju Trindāda Dabāgo nav konsultējusies par šo konkrēto jautājumu. Mums, eh, kā Eiropas parlamenta, tad jums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, manuprāt, vajadzētu eh, būt satrauktiem par to, kas notiek. Un, un eh, otrkārt, FATV nekad nav ietiekusi nekādas sankcijas. Tad kā. Uh, tas var būt, ka tagad tiek prasīts šīs valstis eh, sankcionēt, ja FATF to nekad nav prasījusi. Treškārt, cik es saprotu, Trinidāda un Tabāgo ir eh, atbildu uz 38 no 40 FATF ieteikumiem. Uh, mēs esam uh, lielā mērā atbilstoši, mēs esam uh, atbilstoši, tātad mēs ievērojam šīs uh, saistības, šos pienākums, un es priekšādātāju kungs vienkārši prasu uh, taisnīgu procesu, un vajadzētu izpētīt arī, kāds ir šis process, vai valstīm ir iespēja uh, iesaistīties konsultāciju procesā vai nē, un uh, lūdzu uh, konstatējiet, ka FATF nekad nav uh, E, ieteikuši nekādas sankcijas. Jā, paldies, vēstniekungs, jūs ļoti skaidri izteicāties e, un kaislīgi. E, kolēģi, kas ir ieradušies uz balsojumu, kas nepiedalījās debatēs, es aicinu jūs būt pateicīgiem, pacietīgiem un. Un tagad Glautierī kungs. Jā, paldies, paldies par uh, Uh, Tunisijas valdības pārstāvi klātbūtni un Trintādas un Tobago un Šrilankas vēstnieku klātbūtni. Paldies arī komisijai par to, ka jūs esat pārstāvēta. Protams, ka mēs būtu uh, gribējuši diskutēt ar uh, Jūravas kundzi, komisārs kundzi, bet mēs augstu vērtējam arī ģenerāldirektoras iesaisti. Godīgi sakot, jā, protams, mums tagad ir jāveic tāds īsts novērtējums, bet godīgi sakot, neesmu. Uh, pārliecināts. Es redzēju pretrunas starp komisijas eh, paziņojumu un deklarāciju. Ir pilnīgi skaidrs, manuprāt, no tā, ko es dzirdēju, no tā, ko es zinu, ka tagad eh, mums ir eh, elementi, kas nav izpildīti, bet kuri uh, vieni paši nebūtu bijuši pietiekami, lai veiktu šādu te novērtējumu. Un tagad pārklājas pirmā novērtējuma uh, grafiks un uh, pasākumi, kas līdz šim ir veikti. Un uh, ir um, tāda ieviešana, tiek pieņemta darbā 12 cilvēki, ir ieviests div, otrā līmeņa vadlīnijas, un um, tādas uh, lietas uh, netiek līdz pat virknē, kas uh, nav, virknē valstu, kas nav uh, šajā sarakstā. Es domāju, ka komisijai vajadzētu būt nedaudz skaidrākai savā novērtējumā un uh, savā iesaistē, uh, runājot par to, kā valsts izņemt no saraksta. Un nedzirdējām atbildi, ko nozīmē ātri izņemt valsts no saraksta. Uh, un nedzirdējām arī neko vai saskaņā ar tagadējo situāciju. Um, tā tad FATF to iekļaut vai nē, mums tas ir jāņem vērā. Mēs varētu tagad uh, paņemt nelielu pārtraukumu, lai politiskās grupas neformāli varētu izvērtēt situāciju un tad izlemsim, ko darīt, jo mums ir paredzēts balsojums un formāli balsojumam ir jānotiek. Tātad es uh, lūdzu divu minūšu pārtraukumu lai neformāli varētu konsultēties starp grupām un grupu iekšienē un uh, komisiju un uh, ielūgtos viesus aicinu iziet no zāles un atsāksim darbu pēc dažām minūtēm. Paldies! Jā, tātad uh, sēde tiek pārtraukta. Tātad, kolēģi, Baltierī kungs, tātad domā, ka jāpaliek ir deputātiem un politiskiem padomniekiem un komisijas un citiem pārstāvjiem ir jāaiziet ārā. Tad mēs pieņemsim lēmumu un tad pāriesim pie balsošanas.